Voilà, je vous... Bonjour à tous. Je vous propose euh, de démarrer euh, dès maintenant notre... Esiet sveicināti, kolēģi. Turpināsim darbu. 11. punkts mūsu darba kārtībā tikšanās ar Pasaules darba organizācijas pārstāvi Karēnu Kērtisu. Viņa ir eh, tātad eh, darba eh, normu daļas direktora vietniece kā arī arotbiedrību jautājumu komitejas vadītāja. Viņa mums vēlas pastāstīt par to, kā noritēja diskusijas starptautiskās darba organizācijas 106. tātad īpašā komisijā, kas ir veltīta šiem jautājumiem, un 106 Tātad Darukamtejas sesijā šī gada janvārī. Viņa īpaši pievērsīsies situācijai tajās valstīs, kas arī mums īpaši rūp un kurām viņa pastiprināti pievēršas, tātad Dienvidaustrumāzija, arī citviet pasaulē, ir ļoti būtiski, ņemot vērā šī brīža situācija, kad pieauga dažādu pārkāpumu un atklātībā nonākušu skandālu skaits. Dod vārdu jums, Kērtises kundze. Nu, paldies, eh, pateicos par šo uzaicinājumu, uzrunāt jūs komiteju šodien. Savās kā darba organizācija augstvērtīgas komitejas darbu. Un esmu gandrīz pateicama sadarbību, kas mums bija uz gadu gaitā. Labprāt atbalstīsim jūs komitejas darbu arī turpmāk eh, mūsu mandāta ietvaros. Mums to svarīgākais eh, veikums ir 99 gada deklarācija par fundamentāliem darba principiem, uz ko balstāmies mūsu darbā. Un um, šis dokuments, ko jūs neapšaubām ļoti labi ziniet, mm, atbalsta mūsu kopējo darbu, lai sekmētu uh, četru pamata tiesību tātad darba jomā īstenošanu. Šo standārtu ievērošanā kārtīgi svarīgi. Astoņas pamata konvencijas šeit ir svarīgākās. Tās nosaka to, kādas lietas tiks skatītas starptautiskā darba konferencē. Īpaši uzsveram um, pulcēšanās uh, brīvību, kā arī um, kolektīvās uh, uh, tiesības, kā arī raugāmies, uh, kā šīs tiesības tiek īstenotas. Uh, darba inspekcija konvencija šeit spēlē svarīgu lomu. Līdz ar Samilo nesen uh, ir piedzīvojis pieaugumu. Tad valstis, kas nav ratificējušas uh, mūsu konvencijas tomēr atzīst eh, saikni starp eh, sociālo jomu un ekonomikas izaugsmi. Un līdz ar to pozitīvāk raugās šo konvenciju atzīšanu. Atsevišķos gadījumos um, ir noteikts iniciatīvas, kas atbalsta preferenciālās schēmas un tiesniecības nolīgums. Un šeit pieskāršos um, attiecīgi dažām no šīm valstīm, kam pievērsām uzmanību vērtēju standartu iedzīvināt šodien. Uh, 2008. gada deklarācija par sociālo iztaisīgumu, un, un, eh, kas pievērš īpašu uzmanību um, adekvātiem darba apstākļiem, sociālais dialogs, pamatiesības un sabiedriskie darba standarti tiek ievērot. Šī deklarācija mums eh, liek aktīvāk izvērtēt to, kāds ir sociālais taisnīgums um, sociālajā un, un tiesniecības politikā vai šie principi tiek ievēroti starptautiskās izniecības nolīgumus. Un balsoties uz to, vairāk ILO locekļi ir aicinājuši mums izvērtēt to, vai darba apstākļi tiešām ir adekvāti, balstoties uz uh, divpusējiem nolīgumiem. Tirzniecības un attīstības jaunā direktorāta mūsu atbalstu un mūsu starptautisko darbtiesību speciālisti palīdz uh, darba uh, dalību valstīm ievērot ILO konvencijas. Mums vairākās valstīs īpaši projekti. Šeit īpaši pat jāizceļ Mongolija. Pakistāna, Filipīnas, Taizeme, Armēnija, Kabaverde, Salvadora, Gvatemala un Paragvaina. Līdz tam ilgspējības kompakta ietvaros esam panākuši ievēramu progresu, strādājot pie struktūrālās integritātes jautājumiem, uzlabojot darba drošības un veselības aspektus darba vietās, lai attiecīgi darba tiesības tiktu ievērot šeit, piemēram, Bangladešā, apģērba ražošanas jomā, būtu jāpiemina veiktais darbs. Mūsu uzrauku iestādes šeit eh, aktīvi darbojas šajā jomā, un eh, domāju par šiem valstīm, es sevišķi Bangladešu un Ilotūru veikto darbu, kopš komiteja, kas darbojas ar standartu ieviešanas aspektiem, nu jāsaka, ka liels darbs ir paveikts. Papildus enerģijas, eh, tātad efekts tiek panāks Gvatemalā un Filipīnās, šeit ir projekts, ko atbalsta attīstības jaunā direktorāts. Tā ietvaros mēs eh, vērtējam to, kā tirsniecība un nodarbinātība ietekmē savus eh, darba standartus. Nu, šeit šie standarti ārkārtīgi mm, svarīgi un tie alaži mūsu prātā šauškalā. Es un mani kolēģi starptautiskā darba standārta komitejā šī proti ietvaros aktīvi strādājam strādāsim uh, Gvatemalā, plāns ir strādāt uz septembrī, visies uh, gludi, un Filipīnās tur strādāsim, attiecīgi, oktobrī. Un mēģināsim panākt sinerģijas efektu ar citiem projektiem, kas arī tiek īstenot šajās divās valstīs. Visbeidzot, uh, Turcijā arī aktīvi strādājam jau gadiem, tur mums ir sociāla dialoga projekts, nu, un tas nāk īstajā brīdī. ILO klātbūtne Turcijā ir ārkārtīgi svarīga, lai um, palīdzētu arotbiedrībām, lai to paustās bažas tiktu ņemts vērā un lai ILO tiktu arī izmantots kā, kā mediators um, sarunās ar valdību. ILO uzskata, ka visi šie projekti liecina par to, ka mūsu sadarbība kopējās jautājumos ir ārkārtīgi svarīga. Uzraudzības iestādes uh, nodrošina ekspertu piesaisti, kas uh, garantē līdztiesīgu um, spēles noteikumus un vienīgu standartu ievērošanu. Nostādāt ievērošanas komiteja nodrošina trīspusēju um, balstību prioritārajās um, tiesību jomās. Sabiedrisko darba tiesību birojam um, ir svarīga loma, lai uzraudzītu pēcpasākumus, um, tiesīgi kā tad šie Eiropas saimnības noteikti standarti tiek ievērot pēc šiem ievadvārdiem. Saprotu, ka jums um, interesē, kādas um, lietas tad tiek, tiek spriestas, tiek, tiek skatītas. Un kādu tādu konferenču, tātad konferencē šī gada jūnijā kāds lēs tika apspriests un ko tad plānojam turpmāk darīt šajās valstīs. Sniegšu jums attiecīgi informāciju, pēc tam jums būs iespēja uzdot jautājumus, ja jums tādi būs par kādu no šīm valstīm. Pirmā lieta tātad saistās ar Bangladešu komitejā par standartu ievērošanu šī gada tiek skatīta šī gada pavasarī jo īpaši kā tiek ievērota pulcēšanās konvencijas īstenošana. Vairākas reizes šajā komitejā šī lieta tiks skatīta. Tāpat arī darba inspekcija konvencijas piemērošana, tā ir 81. gada. Un kāda ir sinerģija starp šīm abām konvencijām? Tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Jautājumi, kuriem pievērš uzmanību attiecīgā komiteja, sastībā ar abām konvencijām. Šie jautājumi ir izklāstīti arī ilgspējības kompaktā. Tur norādīts prioritārās rīcības jomas, pie kurām būtu jāpiestrādā Bangladešas valdībai. ILO un Eiropas eh, Savienības darbs, eh, kas tiek veikts, lai sakot līdz tam, kā ilgspējīgs kompaks tiek iedzīvināts, ir ārkārtīgi svarīgs, lai panāktu to, ka Bangladešā tiešām eh, notiek zināms progress. Šogad šī komiteja pieprakstēja vairākas jomas, kurās ir panākts zināms progress. Vienlaikus atzīstot to, ka šis progress tomēr nav pietiekams un ka jādara krietni vairāk. Un tā viena no jomām, kur uh, ir panākts zināms progress, ko atzīmēja šī standarta piemērošanas komiteja, bija tas, ka Bangladešas darba ministrija pieņem standarta operatīvās normas attiecībā uz uh, reģistrāciju. Komiteja piefiksēja arī to, ka zināms darbs ir veikts, lai šīs standarta normas eh, tiktu piemērots ar, arī negodīgu labprātīgas prakšu izvērtēšanai. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota pulcēšanās eh, brīvība. Vairākās jomās liels problēmas joprojām, nu, piemēram, Valdība izveidojas 13. konsultīvo komiteju, kas pārskata tiesību aktus, Bangladešas um, darba, nodarbinātības likumu un um, ierosina iespējamos risinājumus, kas nodrošinātu to, ka šī Bangladešas likumdošana um, adekvātāk vairāk atbilst ILO konvencijām. Un skatīsimies, kāds būs gala priekšlikums, ko izstrādās šeit šajā sakarā valdība. Mēs saprotam, ka valdība mēģina samazināt minimālās uh, prasības attiecībā uz arotbiedrību veidošanu, cik biedriem jābūt šajās arotbiedrībās, bet nu kādas būs šī priekšlikuma nianses un detaļas, nu tas pagaidām vēl nav līdz galam skaidrs. Vēl līdz tekstu tam tiek veicinām centieni, lai mainītu eksporta um, pārstrādes zonu likumdošanu. Nu, iespējams, ka šī būs viena no visas sarežģītākajām jomām, pie, pie kā arī tad, attiecīgi strādā Bangladešas valdība pat labāk. Nu, pat labāk diskusija notiek vienīgi starp uh, partneriem, kas tad, tad strādā šajās eksporta pārstrādes zonās. Tā ir atbildīgā iestāde, kas uh, nodrošina investīciju piesaist šīm zonām, noteikti nu, sadarbība ar atsevišķiem investoriem kā arī ar um, darbinieku asociācijām. Un pagaidām, pagaidām nav grūti spriest, um, ar ko vainagosies uh, tātad uh, šī tiesība akta pārskatīšana, vai tā tiešām atbildīs pulcēšanās uh, konvencijas normām. Nav skaidrs, vai Nacionālais sociālajā partneri tiks aktīvi iesaistīti, tad Bangladešas darba ņēmēju konfederācija, kā arī dažādas šie valstī darbojušās arobiedrības. biedrības. Un, nu, un tas būtu ārkārtīgi svarīgs elements, lai nodrošinātu, ka gala priekšlikums šim tiesību aktam nu, būtu tuvāks tam, ko sagaida standarta komiteja, un lai šis tiesību akts pilnībā atbilstu pulcēšanās eh, brīvības konvencijai. Vēl jums pie kā Bangladešā jāpiestrādā. Ir jautājumi par to, kā mm, tiek um, nodrošinās darbinieku tiesības, kā tās tiek izmeklētas, un darba inspekcija jautājums vispēcot. Un šeit jau kā tiek svarīgi, lai tiktu arī meklēta konvencija starp darba inspekcijas konvenciju, kas pieprasa, lai Bangladešas teritorijā būtu viena vienota darba inspekcija, kas strādā visā valstī, un tā varētu strādāt arī šajās eksporta pārstrādes um, zonās. Un, ja, Mums ir lielākais tātad tehniskās darbības projekts izstrādāts Bangladešā pat labāk, un uh, ILO pēc tiešām pamatīgu darbu, lai nodrošinātu to, ka pamat darba standarti, tātad ar tiesību standarti tiek īstenot. Mēs palīdzam arī Bangladešas darba inspekcijai veidot tādus uh, pakalpojumus, uh, tā, tā darbību, kas nodrošina tiesību īstenošanu. Šis darbs turpināsies tāpat arī. Ir īpaši, vēl viena īpaša programma Bangladešā, kas strādā tieši rūpnīcās. Nu, kas mēģina šās rūpnīcās arī veidot tādu gaisotnu klimatu, kas um, sekmē arotbiedrību izveidi. Tālāk pāriešu pie Kampučijas. Tātad Kambodža. Pērn um, standartu piemērošanas komitejā un arī šogad um, tika vērtēts to, kā tad uh, Kambodžā tiek ievērot pulcēšanās uh, tiesību konvenciju. Tik nosūtīta tieši misija, šī gada martā Kambučā darbojās šī misija. Tās ziņojums ir pieejams uh, komitejai, un konkrēti šis ziņojums tiks izvērtēts, to darīs eksperti, kas tiksies šī gada novembrī un decembrī. Standārta piemērošanas uh, komiteja devusi valdībai un sociālajiem partneriem zinām laiku, lai pārskatītu rekomendācijas, kas figurē šajā misijas eh, ziņojumā, pārskatīt eh, darba likumdošanu, tāpat arī strīdu risināšanas eh, mehānismus. Un, lai par to ziņotu um, ekspertu komitejā, kā es norādīju, šī gada beigās. Valdība ir aktīvi iesaistīta arī tehniskajā palīdzībā, tehniskajos darbos kopā ar ILO. Un tā ir aicināt izstrādāt ceļa kārtu konkrētiem pasākumiem, noteikti grafiku un cerams, kā arī par to ekspertu komiteja saņems informāciju, ka tā varēs to pieņemt zināšanai. Un tad raucieties, kur tad būtu vēl jāpiestrādā. Nu, pastāv zinām saiknis starp šiem jautājumiem par darba biedrībām, par pulcēšanās brīvību un minimālo algu tiesību aktu projekts, pie kā pat labāk ar lielā palīdzību arī strādā Kambodžas valdība. Nu, Šām tiesību aktām, protams, jāatbilst starptautiskajiem, starptautiskajām darba tiesībām, attiecīgiem standārtiem, un tas palīdzēs eh, risināt uh, sasāpējušas konfliktus, kas uh, bieži vien um, izceļās, uh, tā, tā, tā, domājot par nacionālajām minimālajām algām, pie kā tagad valdība strādā un tā tā. In Ecuador. Ekvadorā savukārt standarta piemērošanas komiteja pārskatīja atkal jautājums, kas saistās ar pulcēšanās eh, brīvības konvencijas piemērošanu. Darba tiesību reforma procesa šajā valstī turpinās, bet eh, valdībai valdībā nav lūgusi ilo tehnisko palīdzību šo tiesību aktu reformēšanas procesā. Ir uh, nopietnas grūtības uh, valsts uh, sektora um, arobiedrībām, tā kā dereģistrācija. Uh, sevišķi izglītības darbinieku arobiedrībā ir grūtības, tāpat arī konstitucionāli ierobežojumi attiecībā uz, uh, uz koplīgumiem. Tas arī liels uzaicinājums valstī. ILO ar mūsu biroju starpniecību reģionā, šajā pasaules daļā, piedāvā savu palīdzību valdībai, tātad uh, reformēt šo darba tiesību, tiesību aktus. Un, attiecīgi, ekspertu komiteja varētu saņemt informāciju par panākto progresu. Savukārt Salvadorā tur ir, zināms, grūtības ar sociālo dialogu. Valdība disko aktīvi nevēlas sadarboties ar um, darba ņēmēju organizācijām. Standārtu komiteja izskatīja situāciju valstī šī gada jūnijā. Tā 13. dialoga konvencija. Gadu iepriekš um, tika vērtēts tas, kā ir īstenot um, pulcēšanās um, brīvības konvenciju. Un abos gadījumos mēs pieprasījām uh, iespēju nosūtīt misiju uz šo valsti, tātad mūsu ekspertus. Nu, pagaidām valdība to nav apstiprinājusi konferences, eh, komitejas konferencē jūnijā spriešot par šo trīspusējo konvenciju, tātad svarbības eh, partneru konvenciju, mums tika solīts, ka pēc tam drīz pēc, pēc šīs komitejas sanāksmes jūlijā šim visu varēs nosūtīt. Tas ir svarīgi, lai palīdzētu gan valdībai, gan sociālajiem partneriem. Pēc labākās sirdsapziņas eh, piesādā pie tā, lai noformulētu pārstāvniecības kritērijas. Un lai šī trīspusēja padoma reāli aktīvi varētu sākt strādāt. Šos jautājumus pa, tad izskat ne tikai, es minētu, ekspertu komiteja, bet arī pulsēšanās brīvības ievērošanas komiteja. Gulāti manā savukārt um, situācija ir visnotaļ sarežģīta, bet labāk. Konferences komiteja varēs pārskatīt to, kā tad uh, šī slavenā pucēšanās uh, brīvība konvencija tiek ievērota. Ne tikai sanotēšanas komiteja regulāri tur rokas pūs šajā jautājumā, bet to dara arī ILO mm, vadība. Mēs uh, pieprasām, lai tiktu izveidot izmeklēšanas komiteju. Nu, ir daudz tādu horizontālu raksturu jautājumu Gvatemalā, kas saistās ar pulcēšanās brīvību, tāds, koplīgumu konvencijas īstenošanu, jo šīs te mm, sarunas ar sociālajiem partneriem patiesībā nenotiek, tāpat arī darba inspekcija nespēja nodrošināt to, ka netiek tātad mm, nenotiek kāda diskriminācija, kā arī mm, iecimto tātad eh, vietējo tiesību ievērošanu. ILO ir īpašs pārstāvis šajā valstī, kas aktīvi palīdzējis valdībai piestrādāt pie noteiktām likumdošanas reformām. Es arī biju attiecībā uz to, kādas ir inspekcijas sankcionēšanas pilnvaras. Nu, kā arī, kas būtu jāmaina tiesībās, lai sekmētu gan tātad koplējuma iespēju, gan pulsēšanās brīvību. Nu, šeit ir vairāk, zinām, sinerģijas starp uh, projektu, ko es pieminēju kas vērtē to, ka tirsniecība ietekmē nodarbinātību un starptautiskos darba standartus, un kā arī attīstības um, tātad, uh, rakstura projekti no tīši trade puses, uh, kas vērtē to, kā tiek uh, īstenot 87. gada konvencija. Un kā jūs zināt, pat labāk pastāv tāda institucionālā krīze. Pat labāk nav skaidrs, kāda būs silo nākotne. Ne? kā mēs sadarbosimies ar valdību sociālajiem partneriem, lai sekmētu progresu tajās jomās, eh, kuras par problemātiskām uzskata stāvnotie vēršanas komiteja. Mūsu mērķis ir eh, panākt to, lai kaut kad septembra vidū mūsu kolēģis varētu doties uz Gvatemalu un attiecīgi piesādāt pie šiem jautājumiem, ko ir pacēlusi standarta ievēršanas komiteja, lai tātad arī šajā valstī eh, tiktu sastādīt ceļu kārtību eh, attiecībā uz to, kā tiek iztenots 26. Eh, pāns. Indija. Šeit eh, mums komitejas jādā pie darba inspekcijas jautājumiem, tad inspekcijas darba uzlabošanas, un šis jautājums ļoti delikāts. Valdība pagaidām nav lūgusi lielā tehnisko palīdzību šajā jomā. Lai attiecīgi īstenotu standartu ievērošanas komitejas rekomendācijas. Mēs, protams, labprāt sniegt palīdzīgu roku, roku Indijas valdībai, bet, nu, es ko Indijas valdība interesantā kārtā, nu, ir uzsākusi tā, tā, tā, tā sadarbība ar ILO attiecībā uz vēl neratificēto konvenciju iespējamo noslēgšanu. Te ir runa par, jo sevišķi par eh, pulcēšanās eh, brīvības konvenciju. Ir strādāta darba grupa, tiek pārskatīti tiesību akti, raudzītos, kādas būtu nepieciešamās izmaiņas Indijas tiesību aktos, kas ļautu attiecīgi šīs eh, pamata eh, konvencijas Indijai arī ratificēt. Tagad Kazahstāna. Es saprotu, ka rīta cēlienā šajā komitejā tiek apspriests jautājums eh, saistībā ar Kazahstānu un standārtu īstenošanas komiteja strādā Kazahstānas valdību pērn. Mēs lūdzām iespēju nosūtīt misiju uz šo valsti, kas arī tika nodrošināts šī misija, tur strādāja septembrī, un tā bija noskaņot relatīvi optimistiski, attiecībā uz to, kāda bija sadarbība ar darba ministriju, nodarbinātības ministriju, un ka tika panākt vienošanās par to, ka tiks novērsti atlikušie šķēršļi, kas neļauj parakstīt tātad pulcēšanās brīvības konvencija, tātad šķēršļi, ar ko, ko saskars sevišķi arobiedrības un darbņēmēju asociācijas, saprot, ka ir vairākas uh, tiesu lietas ir bijušas, kas ir bijušas vērstas pret atsevišķu arobiedrību locekļiem valstīm. Arī vairākas, vairākām arobiedrībām ir atņemta reģistrācija. Un bijuši tāpat arī uh, tiesu darbi, kas saistījušies ar šo arobiedrību finansējumu. Pat labāk šajā tēmā tiek skatīta ILO procesēšanās uh, komitejas ekspertu starpā. Mēs varēsim piedāvāt šo tehnisko um, palīdzību, kā jau augstlīmeņu trīspusējo misiju, sadarbības misiju, ko vēlamies nosūtīt uz Kazahstānu, kurā piedalīsies darba ņēmēji, darba devēja organizācijas, kā, kā arī kāds no ILO, kā, kāda no ILO amatpersonām. Un šai šī misija tiek plānots, ka tā varētu notikt kaut kad nākamgad. Valdība septembrī um, um, plāno arī um, atbalstīt mūsu tehnisko palīdzību, bet pagaidām apstiprinājumu nav. Nu, tātad, uh, fundamentāli, tātad sadarbības līgums, kur ietvaros arī tiek īstenot pamatiesību ievērošanu, un to arī mēs varētu izmantot kā tādu uh, instrumenti, lai piespējas valdību mums panākties pretī. Runājot par um, patiesā skatītajām lietām, nu, dažas no tām neatrodas uh, darba normatīvas ministrijas uh, kompetencijām, līdz ar to um, mums ekspertiem arī te nav nekāda liela attiekšana šās tiesas prāvās. Lai gan Lielā ir lūdzas arī atļauju tikties ar citām ministrijām un atbildīgajām aģentūrām. Tālāk Malaizija. Piespiedu darbs, eh, mūsu tātad standarta pievienošanas komiteja pievērs īpašu uzmanību šīm jautājumam. Kā 98. gada konvencija, tātad eh, koplīgumu slēgšanas konvencija Malaizija to vēl nav ratificējusi, tāpat arī pulcēšanās brīvu konvenciju tā nav ratificējusi. Eh, sevišķi TPP kontekstā Malaisijas valdība ir strādājusi ar mums, lai paskatītos tiesību aktus, vai nu, tā bilst gan 87. gan 98. gada konvencijām, nu, kā arī um, risināt problēmas, kas saistās ar um, cilvēku tirsniecību. Valdība um, aktīvāk sadarbojas ar ILO, un mēs ceram, ka šī starpība aizvien uzlabosies un nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos arī tiks panāts. Tālāk Mjanmā. No. Cik saprotu, jūs vēlaties tādu informāciju par šo valstu, lai gan nekas īpaši jauns šeit nav. Mums ir ilgtermiņa sadarbība, lai novērstu eh, piespiedu darbu, bērnu darbu, tātad risinātu bērnu, eh, bērnu karavīru jautājumu. Jāpārskata darba likumdošana. Tā likums par darba organizācijām nesen pieņems un uh, Un valdībai ir eh, projekts, kurā mēs sadarbojamies ar eh, tātad, Jādmas eh, valdību, attiecībā ir sevišķi uz darba strīdu risināšanu. Un jāsaka, ka jāmā īpaši jāstrādā pie tā, lai sekmētu tiešpusējo sadarbību, koplīgumus un Mums ir grūti bijis panākt sadarbību no Jānis valdības šajos jautājumos, bet eh, katrā ziņā svarīgākais šeit atkal jautājums par pulcēšanās eh, eh, brīvību nodrošināšanu. Nu, šajā kontekstā tad arī turpināsim, mēģināsim turpināt sadarbību. Tālāk Paragvai. Atkal standārtu ievērošanas komiteja arī skatījās, kā tiek īstenota piespiedu darba mm, tātad, apkarošanas konvencija esam piedāvājuši savu palīdzību starp institūciju protokolu noslēgšanai. Daudzās valstīs jāpiesaista ne tikai administrija, bet arī prokuratūra, policija, um, tiesu orgāni, lai nodrošinātu šo tiesību īstenošanu, un, jo šeit ir palīdzēs izstrādāt apmācības modeli darba inspektoriem, kas uh, nodarbojas ar piespiedu darba jautājumiem un cilvēktiesniecības jautājumiem. Ja nu, sevišķi lielais aizsāms saistās ar iedzimtajiem iedzīvotājiem, un šeit šā aspektā arī lo sniedz savu palīdzību. Tālāk Turcija. Darba ņēmēju pašnācības konvencija tika, šogad tika vērtēts, kā šī konvencija tiek īstenot Turcijā. Un, uh, kā mēs zinām, pēdējā laikā daudz cilvēku zaudējuši darbu pēc tam, kad tika izsludināta ārkārtas situācija valstī. Nostādātu eh, ievēršanas komiteja pievērš savu uzmanību arī šiem jautājumam. Šeit ir interesanti atzīmēt, ka neviena eh, cita mm, valdība šeit šajā lietā neizteicās. Tas ir diezgan liels pārsteigums. Tā mūsu standarta īstenošanas komitejā neviens cits neizteicās par šo jautājumu. Sociāla dialoga projekts. Um, Domās tam, lai palīdzētu Eiropa pietrībām um, aktīvāk um, paust savas bažas. Ja tām šķiet, ka šā darbinieka atlaišanā īpaši, nu, tātad uh, tiek uh, mēķēts uz tiem darbiniekiem, kas ir aktīvi arobiedrībās. Tāpat arī ir zināmas liecības par to, ka e-reģistrs, kas tiek izveidots tam, lai sekmētu koplīgumu slēgšanas iespējas tagad, patiesi tiek izmantots tam, lai uh, identificētu aktīvāko sabiedrību locekļus un tos arī ar tiem arī attiecīgi izrēķinātos. Tā kā Milāns sekos līdz arī šiem jautājumiem. Divas minūtes nav rīcībā, divas valstis, runāšu ātri, Ukraina. Nesen Ilau šeit bija projekts, eh, lai stiprinātu darba inspekciju lomu, balstoties uz eh, tātad, vajadzību izvērtēšanu. Es standārta ieviešanas komiteja uzzināju, ka ar gandarījumu, ka uh, moratorijas darba inspekcijām nav atjaunots, tas labi. Un šeit ir runa arī par neizmaksātajām algām. Tieši par to ILO vadība saņēma vairāk sūdzības no Ukrainas puses. Un šeit ir jāpiestrādā pie, pie šī jautājuma, un tāpat nodrošinātu darba inspekcijai pietiekams pilnvaras rīkoties šajā jomā. Ja Nu, Vispēcot, pēdējā valsts Vietnama, ILO birojas eh, no Eiropas puses saņēmis pieteikumu labu atbalstu. Tātad ir sevišķi nu, kā šajās industriālās attiecībās. Eh, es sen atstrādāšu kopā ar valdību, lai panāktu to, ka mm, pulcēšanās brīvi tiek ievērota valstīm ka arī uzņēmuma līmenī tas tiek uh, ievērots un īstenots. Un valdība norādīs, ka tā būtu iespējams ieinteresēta. Sāk pie tā 98. gada konvenciju arī ratificēt pēc iespējas drīzāk. Nu, šeit Eiropas Savienības uh, sadarbība ILO šai, šai ziņā ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir plānota sanāksme uh, septembra vidū kaut kā par šiem jautājumiem. Nu, lūk, kolēģi, tik tālu mēs būtu īsts pārskats par to, kas uh, komitejā par standartu ievērošanu pēdējā kārta pabeigts. Nu, jums kādi jautājumi, tad lūdzu. Merci, euh, madame. Pateicos uh, Kertises kundze par šo uh, stāstījumu. Nu, tad arī uzsāksim viedokļu apmaiņu. Došu vārdu Ruasa kungam kā pirmajam. Lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, queria apenas. Eh, Jā, paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Tas nebūs mm, tikai jautājums, ko vēlos paust. Liels paldies vispirmām kārtām mūsu viešņai. Un atskatoties uz pagājušo gadu, mm, trīs gadus pēc šīs lielās traģēdijas, mums pamatoti e, rodas jautājums, e, vai e, Bangladešas valdībā ir turējis doto vārdu un nu, ko būtiski re, reformējusi, vai tā ir godprātīgi piemērojusi šīs stingrākās normas komerciālām platībām, telpām, ražotnēm vai darba tiesības un pienācīgi darba apstākļi tiek nodrošināti, kur ir rezultāti, citiem vārdiem sakot. Nevēlamies, lai Bangladešas valdība tā žēlīgi plātītu rokas un meklētu attaisnojumus, un mūsu viešņai vēlos sacīt, lūko, vai ir pamatoti tik, tik tā lēticīgi gaidīt, ka brīnumainā kārtā Bangladešā, Bangladešā kas mainīsies uz labo pusi? Paldies! Eh, nākamais kolēģis, eh, jā, arī es eh, vēlos pateikties par šo ļoti skaidro aprakstu un izklāstu par situāciju noteiktās valstīs, mm, specifiskās valstīs. Mēs šeit šeit komitejā īpaši esam noraizējušies par situāciju, kas veidojas Dienvidu Korejā. Un tiešām ceru, ka um, amatpersonu nomaiņa, augstāku amatpersonu nomaiņa šai valstī uh, Eh, arī aiz sevis nesīs eh, būtisku situācijas uzlabojumu tieši darba eh, apstākļu līmenī. Un mans jautājums, nu, lielā mērā tas, tas attiecas uz, uz visām šīm valstīm, bet īpaši vēlos runāt tieši par Dienvidaustrumu Āziju, par to, ka pasliktinās cilvēktiesību situācija šai reģionai, tīpaši Filipīnās, arī darba mm, tiesību jomā. Uh, šis reģions tiešām ir pelnījis pastiprinātu vērību no mūsu un, un, un citu atbildīgo institūciju puses. Paldies, Šalcakungs! Paldies! Arī es vēlos pateikties par šo detalizēto izklāstu. Vēlējos runāt par šīm konkrētajām valstīm, ko jūs minējāt, bet vakar pat bija ES vēstnieku konference, kur uh, mēs visi spriedām par starptautisko tirzniecību un cilvēktiesībām. Un šai kontekstā jautājums, vai Pasaules darba organizācija kā, kā institūcija patiešām ir ieinteresēta, lai tiktu uh, slēgti, slēgti, slēdzot šos nolīgumus, uh, tirzniecības nolīgumus, tiktu iekļautas sadaļas, saistošas sadaļas, uh, praktiski izpildāmas ar san atrunātām sankcijām par cilvēktiesībām, par bērnu tiesībām, par tiesībām uz, uz, uz normāliem cilvēcīgiem darba apstākļiem. Cik jūs vispār esat ieinteresēti, lai šāds konkrēts elements šajos nolīgumos tiktu iekļauts? Un otram kārtām, kā ILO vērtē sarunas, kas Ženēvā joprojām turpinās pār iespējamiem saistošiem Um, nolīgumiem un, un sadaļām par korporatīvo atbildību, jo šeit mēs runājam par globālo šo te vērtības uh, ģenerācijas ķēdi, uh, globālo uh, biznesu, globālo tirzniecību, un tāpēc arī šajos nolīgumos būtu nepieciešami šādi elementi, jo ne jau valdības ir, ir tās, kas, kas um, tirgojas, um, bet tās, kas tātad katalizē šo sadarbību un tās ir atbildīgas par šādiem startautiskiem nolīgumiem. Tur tās eh, cenšas aizstāvēt katra savas intereses, bet kā tad ar, ar, ar šādu elementu, saistošu elementu iekļaušanu? Paldies! Paldies, eh, kolēģi, par eh, šīm, šiem jautājumiem, komentāriem. Došu vārdu Ketises kundzei pēc brīža, bet uzklausīsim vēl pāris kolēģus. Jā, Kirtona Dārlinga. Jā, Arī es eh, vēlos eh, turpināt tādā pat garā, Helmuta iesākto turpināt. Eh, Eiropā tiešām šobrīd norit diskusija par to, kā mēs savā starptautiskajās attiecībās sarunās iekļaujam ilgtspēju, cilvēka tiesības. Un vien, viena noteikta ideja ir cieši iesaistīt ILO šādu nolīgumu sagatavošanā, tālāk arī situācijas pāraudzīšanā. Un es ar lielu interesi uzzinātu jūsu skatījumu par to, kā jūsu organizācija varētu aktīvāk uh, piedalīties uh, ES uh, šajā saruna procesā ar, ar trešajām valstīm, um, konsultējot, vērtējot uh, arī GSP, GSP plus formātā uh, topošus nolīgumus. Mēs nedrīkstam uh, pārmēru ieciklēties tikai un vienīgi uz standartu ievērošanu, uz standartu komiteju. Tā ir ļoti politiski tādā, tādā nospriegta komiteja. Ir, ir būtiski, lai, lai, lai, lai tātad trīspusējās vienošanās uh, uz, uz, uz šo nolīgumu pamata uh, varētu atraisīties. Kā to vērtē jūsu organizācija? Uh, Šā, tiek pāris vārdos šāds teikums iekļauts vienā otrā nolīgumā, bet vai jūsuprāt šo svīru nenāktos izmantot daudz tā, tā, tā aktīvāk mūsu attiecības ar Gvatemalu, piemēram, nolīgumā tekstā ar šo valsti ir ļoti daudz specifisku tādu unikālu punktu, Mm, kas ir specifiski šai valstī, bet vai gadījumā tas nav pre, pretēji eh, kontraproduktīvi eh, šiem te centieniem un vēlmei iekļaut tādu, tādu ilgspēju, šo te pamattiesību elementu, uh, lai to izmantotu kā tādu ietekmes svīru mūsu mērķu sasniegšanā. Es uzskatu, ka ILO šeit var un, un jūsu organizācija noteikti ir jāspēlē aktīva loma. Paldies! Paldies, Mineres kundze! Paldies, eh, paldies priekšsēdētāji, paldies Kerteses kundze. Centīšos izteikties īsi, jo laika mums nav daudz. Atsaucos uz vienu Nīderlandē šobrīd tādu aktualitāti. Eh, ir tur skandāls eh, par, par Indijā ražotu produktu kvalitāti, ka tur eh, nu, strādniekiem šai, šajās ražotnēs eh, ir, ir necilvēcīgi apstākļi, neci, tātad smieklīga darba samaksa, tiek nodarbināti nepilngadīgie. Vai ILO ir, ir informēts par šo gadījumu un vai pievēršas? Un otrām kārtām brīvās tirzniecības nolīguma teksts ar Vietnamu šobrīd tiek vērtēts. Uh, Pirms eh, dažiem gadiem, šķiet 13. gadā komisija mm, klāstīja, ka drīz jau būs gatavs, eh, stāsies spēkā un tā tālāk. Eh, un, un ka tad sekotu milzīga tāda tautas staigāšana, ka visi pārmestos uz apģērbu un apavu ražotnēm, tik līdz šis nolīgums stātos spēkā, bet, kā zinām, šī nozare apavu apģērbu uh, nozara ir, ir ar ļoti klajiem trūkumiem un pārkāpumiem uh, strādā. Uh, vai jūs varētu ko vairāk pastāstīt par to, uh, kā Vietnamai sekmējas ar jau noslēgtām, noslēgto ILO konvenciju, ap, uh, spēkā stājušos ILO konvenciju ievērošanu, jo šeit runa ir par miljoniem strādājošo šajā valstī. Paldies! Maskas eh, kundze. Paldies! Arī es vēlētos īsumā turpināt eh, šādā pat garā, konkrēti runājot par Bangladešu. Nu, kāds tad ir patiesais eh, progress, kas ir panākt šajā valstī? Vai, cienījamā pārstāve varētu dalīties savā vērtējumā par to, kā mēs kā komiteja šeit ko varētu ietekmēt, lai varbūt mainītu un, un ietekmētu Eiropas Savienības attieksmi, eh, kas ir visu laiku bijusi tāda, tādā eh, uz dialogu vērsta, uz, uz, uz, uz, uz tādu jauku parunāšanos vērsta, kā mūsu Eiropas Savienības nostāju padarīt varbūt striktāku, tādu, tādu kategoriskāku, um, vai šādā virzienā nebūtu jāstrādā. Un visbeidzot, uh, vispārīgāk runājot, ja savos savā ievadu uzrunā jūs to neskārāt, runa ir par ILO komiteju, kas, kas saucās Future of Work komiteja, tātad eh, nākotnes darba komiteja mm, par, par eh, to, kā, kā, kādas pārmaiņas sola nākotne, dažādas, eh, dažādi tehnoloģiskie izrāvieni, kas, kas draud sagrauta daudzus, daudzus ierastos tādus šī brīža reālīs. Paldies! Nākamā kolēģe Rodrīgesa Piņēro. Paldies, liels paldies mūsu viešņai. Paldies par darbu, ko veicat. Esat strādājuši teicami, par to prieks. Un tīri vispārīgi, kā jūs prāt vislabāk, efektīvāk iespējams uzlabot darba attiecības noteiktā valstī caur kādu tirzniecības nolīgumu? Tāpat arī šobrīd Eiropas Savienībā tiek domāts par mūsu un Meksikas nolīguma pārskatīšanu, modernizēšanu. Kā jūs vērtējat situāciju Meksikā? Un kā šai gadījumā, ar kādiem paņēmieniem visefektīvāk panākt uzlabojumus darba apstākļos Meksikā? Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem DG Employment un DG Trade. Pēc tam vārdu došu Ketises kundzei. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies. Priekšsēdus kundze, es gribētu uh, ILO standarta nodaļas, standarta nodaļas pārstāvēju par viņas sniegto detalizēto informāciju pateikties. Es vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienība ne tikai sadarbojās ar starptautiskās darba organizācijas biroju attīstības valstīs, un tiešām daudz projekts Eh, par kurām mēs šodien dzirdējām atbalstu Eiropas Savienību, bet Eiropas Savienība arī ļoti aktīvi līdzdarbojas ILO debatēs, tajā skaitā arī eh, standārtu ievērošanas komitejā. Eh, mums ir bijuši 12 intervences šajā komitejā, tas ir rekords, kas ir ļoti būtiski ietekmējis šo diskusiju gaitu un rezultātu. Un secinājumos ir daudz punktu, eh, kurus Eiropas saimnība eh, eh, cenšas sasaistīt ar konkrētām darbībām ārpolitikā, ārējās tirdzniecības politikā, vai arī kombinējot šīs dažādās politikas, vai arī attīstības sadarbībā. ES ieguldījums ILO konferencē bijis ļoti nozīmīgs. Mums bija 31 ES uh, Eh, viedoklis, eh, par kurām vienojas visas dalībvalsts, ne tikai eh, standārti ievērošanas komitejā, bet arī debatēs par fundamentālām darba tiesībām un principiem, kas bija ļoti svarīgi, un arī nesenajā um, komitejā, kas izvidot uh, cilvēkcienīgs darbs uh, mieram, uh, un citās, un es gribētu teikt, ka e, mūsu darbs e, būtiski mēdz arī tiešām ietekmēt e, debašu rezultāts. Eiropas Sanība ir arī būtiski ieguldījumu devusi standarta ievērošanas komitejas darbā. Bija vispārīgi debata par um, darba drošības un veselības standarta konvenciju nākotnē. Es ir iestājusies par to, uh, lai šīs konvencijas tiktu uh, efektīvāk piemērots. Un es ir arī konkrēti pieprasījusi, lai um, darba drošības un veselības konvencija tiktu iekļaut uh, pamatkonvencijas sarakstā. Pat laban tam vēl nav piekrituši citi, bet uh, secinājumos tika iekļauts punkts, ka uh, ILO būtu uh, jāpārbauda, vai to nevarētu darīt. Es ir 12 intervences paudusi eh, gadījumos, par kuriem arī izteicās Karena Kērtisa. Lielākai daļai šo intervenciju ir arī bijuši uh, sakars ar mūsu ārpolitikā, arī tirdzniecības politika, uh, attīstības sadarbību un citām jomām. Ir vērts arī pieminēt, ka ILO darba daži no pozitīviem rezultātiem ir uzskatāmi par dažādu pūliņu kombinācijas rezultātu. Piemēram, Kanāda starptautiskā darba konferencē ir prasījusi pēdējās pamatkonvencijas eh, ratifikāciju, kas nav notikusi vēl. Um, Indija ir sarežģīts gadījums, protams, bet uh, Indija ir arī uh, bērnu darba konvencijas uh, instrumentu uh, Uh, tagad nosūtījusi uh, ILO savu ratifikāciju, respektīvi šīs konvencijas, un tas ir būtisks solis, jo ir pagājuši gandrīz 20 gadi, lai tas notiktu. Runājot par valstīm, par kurām izteicās pārstāve, es gribētu uh, pieminēt Bangladešu. Es iesaistījās pirms starptautiskās darba konferences, intensīvi strādājot ar Bangladešas valdību, vēstulē Eiropas komisija prasīja uh, darbību pēc konkrēta grafika lai uh, ILO identificētos trūkums novērst. Bangladeša ir uh, uh, reaģējusi un līdz rītdienai arī Bangladešams jāsniedz nākamā atbildi. Uh, man uh, kolēģi vēl varēs par to izteikties uh, sīkāk, bet ārējās tirdzniecības un ārējā ārpolitikas dienesti cieši sadarbojas Bangladešas jautājumā. Runājot par Gotamālu. Uh, Eh, sarežģīts gadījums, par to esam daudz gadījums, daudz gadu strādājuši. Tas ir arī saistīts attiek, ar, ar eh, ilgspējīgas tirdzniecības sadaļu eh, divpusējā nolīgumā, un man kolēģi jūs informēs par to, ko mēs grasamies darīt tuvākā nākotnē. Runājot par tādu valsts kā Kambodžu, mēs esam pastiprinājuši spiedienu, kontaktējamies ar varas iestādēm, lai tas notiekni attiektos pret ILO uzraudzības sistēmas rekomendācijām un ieteikumiem. Jūs arī pieminējāt tādas valstis kā Mjānmu, kas nebija darba kārtībā, bet Mjānma ir gadījums, kad mums ir šī Mjānmas darba tiesība iniciatīva, kur ES kopā ar ILO un citiem sadarbojas, lai modernizētu eh, Mjānmas darba tiesības. Runājot par Koreju, par to nebija runa starptautiskā darba konferencē, bet mēs esam jau kontaktējušies ar šīs valsts vēstnieku, mūsu komisārs to darīs, un vēstnieks mums ir licis noprast, ka uh, valdība uh, strādās pie uh, vēl neratificēto ILO konvenciju ratifikācijas un esošo konvenciju labāks piemērošanas. Runājot par Vietnamu, es vēlētos teikt, ka pēc divām nedēļām būs seminārs Vietnamā kopā ar tirdzniecību, tirdzniecības un nodarbinātības e, e, direktorātu, lai panāktu labāku darbtiesību piemērošanu. Paldies, e, De Franceski kundze. Es varētu, varēšu runāt nedaudz klusāk. Frančesko vietā Madlēna no tirdzniecības direktorāta uzstājas. Paldies komisijas pārstāvjiem un arī ailau kolēģei Kārnai par detalizētu uh, ziņojumu gribētu par diviem jautājumiem izteikties. Kā jau mans kolēģis no nodarbinātības ģenerāla direktorāta, mēs ļoti cieši sadarbojamies strādāt pie šiem dokumentu paketēm. Un pēc ILO konferences jūnijā vēršam uzmanību uz to, lai katrai valstī, kas tur minētu, noskaidrot, vai tirdzniecības prasības tika izpildītas, ko mēs varam darīt saruna, uh, Eh, procesā, ko mēs varam darīt attiecībā uz piemērošanu. Dažs piemērs minēšu - Bangladeša. Daudz būsiet redzējuši vēstules, kur mēs jau esam nosūtījuši, mēs cieši sadarbojamies ar ILO šajā jautājumā. Eh, tā ir viena no top divu valstīm eh, uz mūsu radara. Mums bija arī jūlijās sanāksmes Briselē, Dakā, Nākamais termiņš ir 31. augusts. Līdz šim datumam Bangladešai jāsniedz atbildi par to, kā tā, eh, ko tā darīs attiecībā uz jautājumiem, kas mūsu vēstulē norādīti, kā arī ziņojumā eh, attiecībā uz GSP likumdošanu. Um, jūs arī paudāt eh, interesi par Gotemālu. Mēs nosūtījām šai valstī vēstuli TSD sanāksmes sakrā, kas būs eh, šogad. Tā bija brīdinājuma vēstule. Attiecīgi mēs darīsim arī ar Salvadoru. Pavisam īsumā par Koreju. Viņi ir ļoti interesēti. Malmstrēmas kundz komisāri tiksies ar valsts eh, darba ministru septembrī un tad arī redzēsim, vai ir panākams būtisks izmaiņas praksē. Vietnama tika pieminēta, šī ir pirmā reize, kad pirms nolīguma ratifikācijas jau tiek gatavots implementācijas plāns eh, attiecībā uz trūkumiem, kas būtu labojumi. Un visbeidzot divas lietas TSD sadaļas eh, brīvas tirdzniecības nolīgumos ir saistošas, tie ir piemērojami. Līdz šim nesam eh, bijuši ļoti stingri šajā ziņā, bet, eh, ja būs nepieciešams, nevilcināsimies to darīt. Un kam vēl vajadzētu notikt attiecībās ILO, mums sadarbība bijusi ļoti veiksmīga, bet pēdējo divu pusotru gadu gaitā esam vēl ciešāk sadarbojušies uh, attiecībā uz konkrētiem pasākumiem, mē, kur mēs plānojam uh, uh, kaut ko darīt uh, un kā mēs varam viens otru pūliņus pastiprināt, par to esam uh, domājuši un arī saskaņojuši savus darbības. Un tagad Kērtīcas pundze. Jā, jautājumi bija samērā sarežģīti, bet mēģināšu tos ātri atbildēt. Vispirms par atsevišķām valstīm. Pirmais bija par Bangladešu. kā sasniegt vairāk iespējami īsākā laikā, kā jau arī to sacīja kolēģis no Tirzniecības ģenerāla direktorāta vēstulēs, kurās mēs prasām uh, valdībai rīcību līdz konkrētiem termiņiem, tas bija labi. Tas tiešām stimulē valdību nopietni uh, sāk kaut ko darīt šajos jautājumos. Ko mēs saņemsim galu beigās, ka rezultāti uh, tas vēl nav zināms, bet es domāju, ka process ir uzsācies un ES eh, pūliņi pastiprina mūsējos un otrādi. Tātad eh, tas ir viss notaļ apsveicam pēc plazas nelaimes. kādēļ eksporta zonās ir citi standarti, nu tas ir atsevišķs jautājums, tas sarežģīts jautājums, kāpēc tur Nacionālā inspektorāta nespēja neko darīt un Mm, valdībai mums vēl jāpārliecina, ka pēc tam tā būtu jābūt. Tam ir arī sakars ar piegājušu ķēdi, kā jau tik teicis Dienvidkoreja. ILO ir skaidri informējis valdību par to, ko tā gaida, un arī, uh, lai 87. un 91. konvencija varētu tikt ratificēta, valsts nesen izpērus sojas šajās virzienos, bet uh, Arī brīvās tirdzniecības nolīgums šajā sakarā ar ES ir ļoti svarīgs. Runājot par Filipīnu. Cilvēktiesību jomā ir bijuši pasliktinājumi vērojami, bet darba tiesībās netik ļoti. Valdība ir e, sadarbojasies patiesībā ar, tirdzniec, ar, ar, ar e, arotbiedrībām Un tagad arī uh, valsts uh, dienesta attiecību konvencija ir refine, uh, ratificējusi valdību. Tātad es teiktu, ka darba tiesību jomā situācija Filipīnās nav nemaz tik slikta, kā varbūt dažās citās, bet turpināsim ar viņiem strādāt. Ļoti vēlētos uzsvērt tirdzniecības ģenerāla direktorāta teikto par to, ka es intervents eh, attiecībā uz standartu ievērošanas komiteju, eh, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, izšķirīgi nozīmīgi, jo tas ietekmē visu debašu virzību. Dažkārt uh, izskan kritika, ka šīs debats ir pārāk politisks, bet es pauž ļoti būtiskas uh, pozīcijas, un tas ļoti palīdz uh, īlo uh, savu darbu kārtību īstenot. Man ir ļoti maz laiks palicis, sacīšu tikai to, ka izskan ir jautājums par to, vai sankcijas ir efektīvākas, tātad e, e, modelis, kas balstīts uz sankcijām, vai arī dialogs. Nu, e, ILO savu darbu balst uz dialogu, ne uz sankcijām, bet, ja mēs paraudāmies kaut vai uz Mjānmu, tur ilgu laiku tika piemērotas sankcijas, un tomēr mēs redzam, ka ir jābūt joprojām pacietīgiem. Tātad pat, ja var sankcijas piemērot, tad ILO līdz šim nav konsensus, ka sankcijas būtu dotu labāk rezultātu nekā dialogs. ILO paliek jūsu rīcībā, lai sniegtu informāciju arī turpmāk par ILO pārziņas iestādēm un strādāsim pie tā, lai arī sadarbotos vēl ciešāk turpmāk ar eh, tirdzniecības ģenerāla direktorātu, ar eh, attīstības sadarbību, lai mēs varētu būt vēl efektīvāk kopā. Paldies, Kērtis Skundz, paldies visiem par komentāriem. Un tagad 12. darba kārtības punkts balsojumu. Nu tad sāksim balsot. Eh, pirms to darām, lūdzu, notestēsim sistēmu ar balsošanas kartēm. Uh, Tveriet tās, eh, izvelciet no, no azotēm un izmēģinām balsošanu. Priekšsēdētājs kundze. Es aizmirsu, es esmu aizmirsusi savu karti. Nu tad eh, ejiet ārā, saka kolēģis. Eh, tas ir ļoti nelaipnīgi. Mineres kundze. Nu, ņemsim vērā jūsu balsi, protams, bet nu tad dodiet mums ziņu uh, ar rokas pacelšanu kaut vai. Très bien, je vous, euh, je vous propose de démarrer le vote. Labi, eh, to esam noskaidrojuši un tagad gan varam balsot. Donc il s'agit de l'avis sur le budget 2018 présenté. Uh, Bogis kunga, mūsu kolēģis sagatavots atzinums par 18. gada balsojumu. Balsosim divos piegainos, pirmkārtām par grozījumiem, otram kārtām par rezolūciju, kas ir pievienota uh, šim atzinumam. Sāksim ar tātad grozījumiem. 6, 7, 5, 4 grozījuma numurs par, pret. No, that is a texture. Tout le monde a sa liste de vote? Les amendements budget. Vai visi saprata, par ko ir jābalso? Par grozījumiem. Par rezolūciju pēc tam. Tātad 6, 7, 5, 4. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Grozījums 6, 7, 5, 1. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Grozījums 675 nulle. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 675 2. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 6753. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. 6757. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 6, 7, 5, 6. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 6, 7, 5, 5. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Turpinām. Rezolūcija. Pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Kompromiss, eh, kompromiss numur viens. Kas par? kas pret, kas atturas, pieņemts. Sestais grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, man šķiet, ka tas ir ticis noraidīts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim, tātad sestais grozījums. Man nav tās, tās balsošanas kartītes, bet balsoju pret saka kolēģi bez balsošanas kartītes. Skaidrs eh, noraidīts, saka priekšsēdētāji. Kompromiss numur divi. Par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur trīs. Kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Tālāk. 14. grozījums. Nā, tas atkrīt. Otrā daļa tad atliek. 14. grozījums, otrā daļa. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Man šķiet, ka noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Tātad 14. grozījums. Uh, Otrā daļa balsojam eh, elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām. Piektais kompromiss. Kas par? Kas par 15. grozījumu? Pret? Atturas? Pieņemts. Turpinām. 21. Eh, grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 22. grozījums par. Eh, tautas partija nebalso tātad, jā. Ja? 22. Eh, grozījums, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 23. grozījums, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts Tiešām pārbaudīsim. Tātad 23. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts, pieņemts, jā. Un gala balsojums. Ak nē, ak nē, sestais kompromiss, kas par, kas pret, atturs, pieņemts. Un nu gan gala balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu, Bogas kungs. Turpinām. Nous passons maintenant. Euh, Turpinām. 13. punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā - nolīguma projekts par Eiropas Savienības un tās dalībvalstu un Čīles nolīguma koriģēšanu, lai ņemtu vērā Horvātijas iestāju Eiropas Savienībā. Mums ir jābalso, nu tad arī balsojam. Beidzam balsot. pieņemts. Apsveicu. Félicitations à Madame Rodriguez Pinheiro. Tātad apsveicu Rodriguezas Pinheiro kundzi. Un, nu, aicinu ķerties pie 14. punkta mūsu darba kārtībā. Tos kolēģis, kas nevēlas šeit uzkavēties, lūdzu zāli pamest eh, veikli un, un bez lieka trokšņa. Les collègues, sortez rapidement, s'il vous plaît. Kolēģi, lūdzu veikli un kārtīgi pamest eh, sanāksmu zāli. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer. Tātad aicinu ķerties pie 14. punkta mūsu darba kārtībā dažādu izpētes grupu paveiktais. Brīdi pirms došanās atvaļinājumā mūsu komitejas šīs izpētes grupas tikās, lai rezumētu paveikto. Un, nu, piemēram, Merkosur grupa 11. jūlijā tikās, lai mm, vērtētu to, kā, kā, kādā, kādu, kāds progress ir panākts uh, sarunās starp Eiropas Savienību un uh, šī te reģiona Merkosur valstīm. Sandra uh, Galīna ir uh, DJ Commerce pārstāva un galvenā saruna uh, tātad veidēja 2010. gadā Eiropas Savienība uzsāka uh, šīs sarunas ar Latīņamerikas valstīm un jau ir, ir, ir, ir, ir uh, Eh, laikam aizritot, jo ir pienācis otrais sarunu eh, rauns, un ceram, ka kuru katru brīdi mums pievienosies Jose Ignacijā Sala Franka eh, šīs tātad izpētes grupas pārstāvis un vēstīs mums par to, ko tad viņi ir secinājuši. Gracias, señora presidenta. E... Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies par doto iespēju šeit ziņot komitejas locekļiem, kāda bija pēdējās uzraudzības grupas eh, atzinumu par e-sarunām ar Merkusūru. Nesmu paņems līdz dokumentus, bet es domāju, ka varēšu arī brīvi jums to izstāstīt. Pēdējās saruna rauns bija jūlijā. Mēs raudzījāmies uz panākto un vērtējam to. Un paldies politiskam grupām un to pārstāvjiem par darbu uzraudzības grupā. Kopumā varam teikt, ka sarunās progresē nākamnedēļ būs uh, Eh, tāds starprezultāts, un tad septembrī jau nākamā oficiālā, eh, nā, nākamais oficiālais saruna rauns. Viss uzraudzības grupas, bet, ja vēls, arī komitejas deputāti var piedalīties. Nākam mēnes būs arī tikšanās ar galveno sarunvedēju, kur pa visiem, visām sarunas atļām vēl detalizēti runāsim. Neslēpšu, ka komisāra ir nospraudījusi mērķi, kuru atbalsta arī valsts valdību vadītāji, kā tie atzina e, pēdējās galvaņas sanāksmēs. Malmstrēms kundze ir šo mērķi noformulējis šādi. Sarunās gribam gādāt par to, lai beidzot šīs sarunas līdz gada beigām tiktu veiksmīgi pabeigtas. Es ceru, ka komisija izdosies uh, panākt līdzsvarotu līgumu. Katrai pusē ir savs joms, kas, kuras tā uzskata par delikātu tām. Nākamo mēnešu gaitā īpaši jārunā par preču tirdzniecību līdz nākamai komitejas sanāksme decembrī. Komisija mūs regulāri informē un ļoti labi informē. Tas tiešām jāsaka. Paldies visiem uzraudzības grupas deputātiem un referentiem, kas tieši piedalās šajā darbā. Un es gribētu arī sacīt, ka nākamnedēļ ceturtdien pie mums viesosies Argentīnas delegācija, kas pārstāv Argentīnas parlamentu. Mēs veiksim viedokļu apmaiņu ar viņiem lai raudzītos, kā tad ir parlamentārā līmenī dažas tehniskas problēmas, rast uh, sēdes laiku, kurā varētu iespējami vairāk piedalīties, bet mums ir plānots ik mēnesi tikties ar uzraudzības grupu, lai eh, arī mēs varētu tālāk informēt komiteju, kā sokas ar sarunām. Es domāju, ka arī tīrdzniecības ģenerāldirektors vēl eh, pie mums viesosies, lai informētu, kā sarunas virzās, un pēdējā laikā ir bijis progress īpaši attiecībā uz preču. Eh, tirdzniecība tomēr vēl paliek diezgan daudz darāmā. Brazīlijas ārlietu ministrs vakardien šeit runāja ar augsts stāvošiem pārstāvjiem, tā skaitā ar parlamentu prezidentu. Viņš pat labāk ir Merkuzūra priekšsēdis, un viņš arī vēlreiz uzsver, cik ļoti viņš vēlas šīs sarunas veiksmīgi pabeigt. Malmstrēms kundze arī ir sacījusi, ka nolīgums ar Japānu ļaus mums maksāt mazāk muitu, tādējādi ietaupot miljārdu ja varētu panākt analogu nolīgumu ar Dienvidameriku, mēs varētu četreiz vairāk ietaupījumus saviem uzņēmumiem panākt. Tādēļ es ļoti ceru, ka mums izdosies veiksmīgi pabeigt šīs sarunas. Paldies, eh, Sala Frankas kungs. Šķiet, neviens no kolēģiem nevēlas izteikties. Līdz ar to turpinām ar Izrēlai eh, veltīto pētniecības grupu, kas eh, arī dzem tikās, lai spriestu par to, kā darbs ar marķēšanas eh, jautājumiem veltīta, eh, veltītās interpretējošās notas um, skatīšanu un iespējamo farmakoloģisko produktu, tātad īpašo, īpašā status atrunāšanu. Un mm, šeit tātad viņi, viņi, viņiem priekšā ir darbs arī pie eh, tehniskiem jautājumiem dodu vārdu Marijai Arēnai, tātad Izraels grupas pārstāvei. Jā, paldies, mm, tik tiešām. Digitrade un di, di, veselības nu, tātad nodaļas vadītā pārstāvis jau uh, ir norādījuši, kā, kā Izrēlai sokas ar normatīvu ievērošanu. Un šeit eh, komisija ir lūgusi Izraēlu sagatavot eh, papildu pārskatus. Eh, nevaru jums precīzi vēstīt par to, kādi ir, ir, kādi ir šie secinājumi. Līdz ar to jautājums par farmakoloģisko produktu likteni vēl nav, nav, nav izlemjams. Izl Uh, un AKA uh, šo te uh, nolīgumu un tā normu ievērošanu, arī strādājošo pamatiesību ievērošanu, dažādu um, ētiskas dabas uzstādījumu ievērošanu, ņemot vērā mm, Izraels valdības koloniālo politiku, lai ražotnes, piemēram, nebūtu izvietotas šajās kolonizētajās teritorijās, kur tās Eh, izgatavo eh, eh, tātad kādas Izraels, tur, tur armijas pētniecības institūti. Ir ļoti būtiski, lai šīs vadlīnijas praksē tiktu ievērotas, bet šobrīd mēs nevaram spriest ehm, par to, cik tas ir, ir, ir efektīvi, un arī dalību valstis šeit var tikai apelēt pie, pie, pie komisijas, lūdzot uh, informāciju uh, uh, par, par gadījumiem, uh, kad, teiksim, šādā te nepieņemamā veidā un apstākļos ražoti, ražoti farmakoloģiskie preparāti vai materiāli tomēr tiktu tirgoti Eiropā ar, ar, ar maldinošu marķējumu, maldinošām etiķetēm tādā veidā pārkāpjot eh, dažādas eh, normas. Nu, lūk, eh, par to tad arī īsumā spriedām. Paldies, vai kāds vēlas ko piebilst? Nē, pirms turpinām aicinu ieturēt piecu minūšu pauzīti un pēc tam atgriežoties aicinu šai, šai zālē mm, atrasties tikai deputātiem, parlamentu deputātiem, asistentiem Uh, un, un, un, un citām piedarošām personām. Uh, pārējos lūdzu uh, pārtraukuma laikā pamest šo